Un tagad aicinu arī kolēģi, eh, kolēģi ieņemt vietas. Visu labu, Georgijas kundzi! merci. Nous allons euh, donc euh, ouvrir. Euh, Paldies. Vārds Greču kundzei. Uh, Priekšsēdētāji, gudētie deputāti, man ir ārkārtīgi liels prieks ierasties šeit un runāt komisijas vārdā pēc parlamenta lūguma, runāt par mieru procesu Ziemeļīrijā. Vispirms šis process skāra apvienotās karalists valdību un īrijas republikas valdību. Jau vairākus gadus ir uzsākt ļoti veiksmīgs miera uh, process, kur kopīgā deklarācija noslēgta 93. gadā. Eiropas Savienība atbalsta nekavējoties arī šīs deklarācijas parakstīšanu, ir arī apņēmības pilna veicināt ekonomiskā sociālo progresu atbilstīgi programmām, kuras finansē struktūra fondi. Kopš 93. gada Eiropas Savienības institūcijas, kā arī konsultatīvās iestādes ir īpaši interesi pievērs, pievērsušas miera procesam, un līdz ar to, tā kā Eiropas Savienība arī ir ļoti labs piemērs miera samierināšanās procesa ekonomiskas integrācijas ceļā, 94. gadā pēc tam, kad uh, Ziemeļīrijas paramilitārās organizācijas paziņoja, ka tiek izbeigta vardarbība, toreizies komisijas priekšsēdētājs Žaks Delors arī pasludināja, ka komisija darīs visu, lai veicinātu samierināšanās miera procesu. Viņu atbalstīja arī Eiropas parlaments un komisija tādējādi lēma nākt klajā ar jaunu atbalsta pakotni, lai varētu tieši risināt samierināšanās procesu, kā arī veicināt sociālo ekonomisko rekonstrukciju. Tad bija inovatīvas atbalsta miera programma, ko apstiprina Eiropas parlaments dalību valstis 95. gadā. Tas attiecās uz Ziemeļīriju, īrijas robeža valstīm, un, kur apdzīvo 2,3 miljonu cilvēki kopš 95. gada un 2013. gada Eiropas Savienība. Uh, 1,3 miljārdus eiro ir uh, piešķīrusi Eiropas Savienība un 2 miljārdus piešķīrušas arī dāli valstis. Uh, šie, finā, šie finansējuma avoti tiek izmantoti, lai varētu uh, spo, um, finansēt dažādus sociālos ekonomiskos projektus, tajā pat laikā arī risinot pagātnes mantojuma jautājumus. Uh, Jaunajā periodam 2014-2020 Eiropas parlaments un dalība valstis ir vienošās par jaunu Eiropas Savienības miera programmu. Šī jaunā programma saņems 230 miljonus eiro un 40 miljonus, kurus uh, iemaksās dalība valstis, godētie deputāti. Miera programmas ir snieguši ļoti pozitīvus rezultātus ļoti svarīgs elements plašākā miera procesam, kurš, kā jau teicu, iekļauj eh, mm, skatījus eh, dalību valsts. Vienmēr esam atzinuši arī to, ka šajā programmā mēs nevēlamies vienkārši vai kosmētisko remontu, ne šis ir strateģiski. Um, Organi strateģiski organizēt pakotni, lai veicinātu partnerību, kā arī veicinātu pārobežu sadarbību. Uh, Mīra programma izvērtēšana norādīja uz ļoti pozitīvu ietekmi uz vietas gan Ziemeļīrijā, gan arī īrijas robežu reģionos. Um, programmas ir skārušas vienu miljonu cilvēku un šāto kopienu ir apvienojušas, uh, izveidojuši atkal uzticību. Pierādījumi norāda arī uz to, ka projekti mainījuši arī cilvēku attieksmi. Cilvēki vairāk ir domājuši par savām, saviem aizspriedumiem, stereotopiem. Jā, atzīt nepieciešamību atzīt daudzveidības, radēt kopā mieram. Miera programma galvenokārt koncentrējās uz pozitīvu attiecību veidošanu vietējā līmenī, palīdzēt cilvēkiem arī atzīt un tik galā ar pagātni. Uh, Līdz šim 25 tūkstoši cilvēki reģionā ir līdzdarbojušies eh, dažādās eh, darbā grupās, 7 eh, tūkstoši cilvēki ir saņēmuši arī mm, psiholoģisku palīdzību un daudzi tūkstoši arī palīd, saņēmuši visādi veidi citu palīdzību. Esam arī uzsvēruši to, cik svarīgi ir atbalstīt nākamās paaudzes ar projektu starpniecību, kuru mērķis ir palīdzēt jauniešiem sniegt nepieciešamās prasmes un zināšanas, lai izvairītos nosēkt no vardarbības lai cilvēki veidotu miera procesu, izveidot šo bottom-up pieeju, lai arī cilvēki paši varētu rast risinājumu problēmām. Uh, Tomēr mēs zinām, ka eh, miera procesā ir bijuši arī lejupslīdes momenti. 2014. un 2020. gada periodā Eiropas Savienība arī atzinusi, ka uh, ir uh, vēl daudz jāstrādā. Mēs zinām, ka daudzgad finanšu schēma 14.20, kā arī regulatīvais satvērs programmām uh, Eh, par, tu, par tiem tika panākt vienošanās vēlāk, nekā mēs būtu vēlējušies. Tā mm, dalībvalsts iesniedz šo programmu 2002, 22. Eh, septembrī, un tagad komisija sagatavo savus novērojums komentārs. Jauna programma rada iespēju arī Ziemeļīrijas jauniešiem. Uh, Un tas ir ļoti svarīgi. Tieši jauniešiem ir jāpalīdz, ja mēs vēlamies izveidot uh, iecietīgāku sabiedrību, kas var atteikties no pagātnes naida. Mēs kā komisija uh, neizvairīsimies risināt ļoti delikātus jautājumus, iesaistīsim visas politiskās puses, lai tās atbalstītu šo programmu. Ir ļoti svarīgi atgādināt arī to, ka miera programmu uh, Eh, kas finansiāli ir, protams, ļoti svarīga, tomēr nav bijusi vienīgais Eiropas Savienības atbalsta veids miera procesam. Eiropas Savienība ir atvēlējis gandrīz 350 miljonus eiro vairāk nekā 20 gadu laikā, lai veicinātu samierināšanos un miera procesu, izmantojot starptautisko fondu īrijai. 2007. gadā arī iemaks tika izmantots. Uh, kāda arī situācija Ziemeļīrijā bija ļoti sārežģīta, un kad Barozo kungs, iepriekšējais komisijas priekšsētājs, izveidoja iekšēju interdisciplināro uh, darba grupu, lai varētu atbalstīt šo reģionu. Ziemeļīrija. Jā, tagad, un miera programma arī tagad ir manas, kā reģionālās politikas komisārs kompetencē. Uh, Vairāk ģenerāla direktorāta arī var spēlēt savu lomu, lai veicinātu ekonomisko sociālo attīstību. Daudzi no jums ir iepazinušies ar ziņojumu, uh, kas tika izsvērēts šī mēneša sākumā, kur arī uz, uh, izceļām. Bija paveikto septiņu gadu laikā, man bija prieks redzēt arī pozitīvu reakciju šo ziņojumu un to, ka tiek atzīta arī komisijas uh, loma, to atzīst Pēters Robisons, ārlietu ministrs, ir jā. Ja, piedāvāju arī runāt ar Junkeru kungu pār šī task force, šīs darba grupas turpmāko darbu jaunajā Eiropas komisijā. Liels paldies! Komisāras kundze par pirmo jūsu uzrunu un sāksim ar Šanu Keliete pevādā. Jums ir divas minūtes. As the rapporteur for the International Fund for Ireland in the last mandate. And... Paldies. Grupas vadītājs ETP Man ir ārkārtīgi liels prieks nāk lajā rezolūcija par mieru procesu īrijā. Iepazīstināt ar to parlamentu šovakar. Īpaši vēlos uh, sveikt uh, eh, komisāru, bijušo kolēģi un apsveicu jūs komisāru samitā. Nav šaubu, ka miera procesa Ziemeļīrijā var tikt skatīts ļoti dažādi, jo cilvēki, kuri viens otru ienīda un vēlējās un uh, cīnījās viens pret otru, esam nonākuši pie laba rezultāta. Izpildu var arī ļoti labi strādājusi šīm mērķim, samierināšanās mērķim, un Eiropas Savienība ir daudz arī palīdzējusi, un arī kolēģi, kas ir strādājuši uh, Bija šī jautājuma arī norādīt, uh, cik svarīgs ir bijis šis darbs, bet tagad esam nonākuši strupceļā. Strupceļā un nevis uh, galamērķī, jo ir, ir vēl risināmi jautājumi. Mēs ceram, ka šī rezolūcija mudinās visas puses sēsties pie galda un runāt atvērtā garā īpašīs. Arī pēdējo nedēļu laikā sveicu sveic arī šeit uh, Maginis kungu, Ravins kungu, Nesbert kungu Viņi visi norādīja, ka viņi raugās uz Eiropu kā Ziemeļīrijas draugu, un tieši šajā garā esam izstrādājuši rezolūciju, jo Ziemeļīrijas eh, cilvēki vēlas mieru. Es tikos ar kolēģiem, iepazināmies ar miera projektiem, kas tiek īstenoti uh, kas tiks īstenoti tuvāko gadu laikā. Cilvēki vēlas, lai eh, šie projekti turpinātos, un es domāju, ka tagad ir ļoti svarīgi, lai visas politiskās puses sanāk kopā un lai varētu risināt tiesiskos jautājumus, kas tagad ir iestrēguši. Lielas paldies! Paldies! Eh, zilās kārtas jautājums. Vai jūs vēlaties atbildēt, Kelikungs, uz zilās kārtas jautājumu? Lūdzu, Lefriča kungs, 30 sekundes jūs rīcībā. Paldies, es piekrītu visam, ko teica Kelī kungs. Mēs visi vēlamies, lai lietas uz priekšu. Ir viena, divi mantojuma jautājumi. Nezinu, vai jūs piekrītat man vai ne, un tad Birmingam ir manā vēlēšana apgabalā. Un tur ir ģimenes, kuras. Uh, Eh, ir cietušas arī eh, dažādu sprādzienu un uzbrukumu rezultātā, un tad, tad izmeklēšana nenotiek. Vai jūs palīdzēsiet veikt izmeklēšanu? Kelikungs, jā, ir jārisina jautājumi, daži no šiem jā, pagātnes jautājumiem jau ir izcināti iepriekšējos gadu laikā, turpinām to darīt, jo es domāju, ka tā ir daļa no visa miera procesa, proti, kā cilvēki iepazīsies ar situāciju, teiks, kas noticis, un. Uh, nodrošinās taisnīgumu visiem, nebūtu tagad pareizi kādu nosodīt. Bet, protams, visi vēlas mieru, visi vēlas taisnīgumu. Paldies. Es un devārdā Morājas kungs, divas minūtes. Paldies. Priekšsētāji arī šeit sveicu komisārs Kundzu, kas ir manas politiskās grupas pārstāve. Es arī piedalījos rezolūcijas izstrādē, esmu ļoti lepns par to grupas vārdā. Šeit Eiropas parlamentā mēs visi vēlamies eh, rezolūciju, eh, visi vēlamies, lai tiktu atrisināts konflikts. Un es domāju, ka šī kopīgā rezolūcija ir ļoti labs atgādinājums tām, ka. Kā Šeit ir bijuši ļoti labi piemēri par to, kā tiek atrisināti konflikti Eiropas Savienībā un citviet. Protams, ka e, šī ļoti svarīga mūsu vēstures daļā, apvienotā karalistei, īrijai, ziemeļīrijai. Šis ir īpašs moments, brīdis. Arī Nikolson kungs ir šeit un izcerēm ar iesaistītajām pusēm, ar ziemeļīrijiem, mums ir ļoti īpašas attiecības ar mūsu pārtīs starpniecības, strādājam ar ģimenēm, veicinam samierināšanos. Mums ir visiem bijuši praktiskie piemēri par samierināšanos par darbu. Ko mēs redzējām šajā rezolūcijā? Progress vēl ir jāīsteno Ziemeļīrijā, to nevajadzētu novērtēt par zēmu, nevajadzētu aizmirst debatēs. Ir bijuši ļoti daudz dažādas problēmas, kuras nepieciešams risināt ar delikātām sārunām. Un, Mums ir jāveicina progress, un tas ir jāpadara pozitīvu piemēru konflikta risināšanai. Mācības, ko gūstam no konflikta, um, ir tāds, ka visām pusēm ir jāsaprot, ko vēlas un jūt un cer otra puse. Arī politiskie pārstāvji vai cerunas, lai izbeigtu ko, konfliktu, un te arī ir jāsaprot pretējās puses viedoklis. Tas veicina kompromisu, un kā mēs zinām, tāda uh, politika ir kompromisa māksla. Eiropas Savienības loma ir bijusi šeit ļoti svarīga, un arī komisāri norādīja uz šo lomu, un mēs esam ļoti lepni par šo lomu. Darīsim visu, lai veicinātu mieru procesu Ziemeļīrijā. Liels paldies, Marājas kunga pārtrauc priekšsēdētāja. Vērts Nikolson kungam EKR minūtes 30. Uh, thank you very much. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Tāpat gribēju pie mums sveikt komisārs kundze ar prieku ar jums sadarbošos šajā sasaukuma laikā. Un mēs tāpat dzirdējām, ka jūs arī esat gatavi doties uz Ziemeļīriju, lai pat savām acīm pārliecinātos, ko labu Eiropa tur ir uh, paveikusi. Mēs vēlamies šodien uh, atkārtot, ka atbalstām Ziemeļīriju. Pēdējo desmit gažu laikā tur ir noiets tāls ceļš. Ziemeļīrijas cilvēki, neskatoties uz pārdzīvoto, vēlas skatīties uz priekšu un uh, uh, cerībām nākotnē. Es domāju, ka mums ir jāatbalsta Ziemeļīrija uh, šis miera process. Vairākas uh, miera programmas ir tikušas izmēģināts, tika izveidota arī darba grupa. Tā ir svarīga zīme, ka Eiropas uh, Savienība ir gatava atbalstīt progresu Ziemeļīrijā. Process vēl nav noslēdzies. Ziemeļīrijas darba grupai joprojām ir jāspēlē pārliecinoša loma un. Uh, šķiet, ka uh, Kretū kundze turpinās ļoti uzmanīgi sekot uh, notikumiem. Es gribu teikt, ka pirms vairākiem gadiem uh, Cilvēki domāja, ka Ziemeļa īrija, nu, ar to ir cauri. Mēs lūdzam jūs atbalstīt šo procesu, jo viss ir pierādījis, ka tā nebūtu nav. Harkins kundze, pusotru minūti. Thank you, um, Madam Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es arī vēlējos sveikt Kretū kundzi mūsu vidū. Paskatoties uz to, kas ir panākts pēdējo gadu laikā, jāsaka, ka Eiropas Savienība tika izveidota, lai nojauktu robežas uh, mūsu kontinentā, lai mēs būtu vienoti. Uh, Nu, daudziem tas varētu likties ļoti vienkāršs un tiešmērķis, jo daudzi jau ir pieraduši dzīvot mierā, un mēs to um, piedzīvojam ikdienā un ceram, ka tā tas arī turpināsies, bet uh, miers nekad nav kaut kas pašsaprotams, tas pilnībā nav sasniegts visās pasaules vietās, un jāsaka, ka Ziemeļīrijā, diemžēl, arī tas vienmēr nav bijis pašsaprotam miera process, jo projām atrodas bērna autiņos šajā reģionā. Eh, tas nav vēl eh, varbūt tāds eh, nesen piedzimis mazulis, bet tas vēl nav gatavs patstāvīgi veikt pirmos soļus, tas var paklūpt jebkurā brīdī. Tādēļ mums tas ir jāatbalsta šajā ceļā, lai šis mazulis var spērt nākamos soļus pārliecinošāk. Es ir finansējusi vairākas miera programmas Ziemeļīrijā, un jaunie miera fondi būs domāti tieši jauniešiem un bērniem veltītām programmām. Runājot par šo sabiedrības daļu, es uzskatu, ka vairāk uzmanības jāpievērš labākai izglītības sistēmām, Un, lai būtu arī, teiksim, labāka interakcija starp četrgadīgiem bērniem, tas būtu ļoti svarīgi. Paldies! Goe grupas vārdā uz pusotru minūti Martina Andersone. Paldies! Mārtiņš Magines, kādreizējais ministrs, pirms četriem gadiem stāstīja par īrijas miera procesu, pēc tam Šulca kungs Strasbūrā uh, uzstājās uh, ar runu sakot, ka Eiropas parlaments ir gatavs palīdzēt. Rezolūcijā ir teikts, ka miera procesa īstenošana uh, notiek un ir pieprasīts, lai visas iesaistītās puses strādātu apņēmīgi, lai varētu šo miera procesu padarīt par uh, ilgtspējīgu. Es patiešām redzu tādas iedrošinošas zīmes. Eiropas Savienība Ziemeļīrijas pie miera procesā ir bijusi liels um, atbalsts, ir jāturpina finansējums un uh, Dēlors Hībnere Matīs, uh, tagad arī jūs, Kretu kundze, uh, esat uh, galvenie atbildīgi uh, šajā atbalsta darbā. Mēs tāpat runājam par uh, sadarbību starp uh, deputātiem, starp sešām politiskajām grupām. Gribēju teikt, ka šai rezolūcijai ir uh, jātiek uh, apskatītāji arī Ziemeļīrijā, un uh, arī Ziemeļīrijas valdība ar to ir jāiepazīstina. Samierināšanās process eh, mums prasīs daudz laika, bet ceru, ka tas reiz realizēsies, ka mēs sapratīsim, ka vai nu mēs kopā zaudējam, vai kopā uzvaram. Paldies par uzmanību. Paldies. Nākamais runātājs Keits Teilors, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, kolēģi. Daudzi, kas nedzīvo īrijā, domā, ka jukas ir beigušās. Nu jā, ir pastiprinājums apstiprināts pamieris, ieroči ir nolikti, bet jāsaka, miera process eh, vēl ir bērnu autiņos. Jāsaka, ka miera process īstenībā būs eh, jāpārskata un regulāri jānovēro. Mana ģimene nu pat pārcēlās uz Belfastu, un es ļoti labi varēju novērot, kas tur notiek. Es redzēju dažādas kriminālas aktivitātes šajā kopienā, tur ir arī uz, uzliesmojis vardarbība, un bieži vien cilvēki, nu, izlieks, ka to neievēro, un bieži vien ir dažādas bandas, kas veic noziegumus, un uh, tām nav pat nekādu reliģisku apsvērumu vai kultūrālu argumentu argumenti, lai veiktu noziegumus. Bieži vien tas ir vistiešākā veidā saistīts ar sociālām un ekonomiskām problēmām. Mums ir uh, jāvēršas pret vārdarbību un ir jāprūpēs par samierināšanās procesu. Paldies! Tagad došu vārdu Nātala kungam. Vienu minūtu. Priekšsēdētājs kundze, komisārs kundze. Uh, Dažas uh, dienas uh, ir pagājušas kopš mēs svinējam 25. Berlīnas mūra krišanas gada dienu, bet Belfāstā joprojām ir drošības mūris, kas nodala kopienas. Nu, mēs varam runāt par kaut kādu miera veidu, bet kas notiek ar labklājību? 1,7 miljārdu eiro uh, soda nauda tika piespriest apvienotajai karalistei. Un jāsaka, ka mēs saņēmām 100 eh, miljonus eh, no apvienotās karalistes eh, kases, un tā uh, vietā, lai 55 miljoni uh, eiro tiktu uh, katru dienu maksāt Eiropas Savienības budžetā no apvienotās karalistas puses, varbūt šo naudu varētu ieguldīt Ziemeļīrijā, kur īstenībā ir viszemākie bezdarba rādītāji apvienotajā karalistē. Un, protams, mums ir jāparūpēs, lai šis. Uh, Asiņainais karš nekad neatkarotos. Īrijas republika, Eiropas Savienība, ASV ir cietušas neveiksmi finansiāli, un mums īstenībā ir jādara daudz vairāk. Paldies! Képviselő úr, uh, Mr. Datal, do you have a blue card? Yes. Mr. Brock, you have the floor. Brauka kungs, jums kas sakāms, jūdzu zilās kartītes jautājums. Natal kungs, vai jums nav kauna? Visa jūsu iekšējā politika runāšana par uh, nepareiziem finanšu skaitļiem un izmantot šo demagoģiju iekšējai propagandai savā valstī, Tad, kad mēs runājam par miera procesu, kurā Eiropas Savienība ir spēlējusi noteicošu lomu, nu tas ir apkaunojuši izmantot šādu procesu, miera procesu, lai uh, veiktu iekšējo britu uh, vēlēšanu, priekšvēlēšanu kampaņu. Nu tas ir ļoti sekli, mani kungi. Paldies. NATO kungs runā no zāles bez izslēgta mikrofona. Nu, viss ir ļoti vienkārši. Komisāras kundze teica, ka 350 miljonu eiro tiks izsniegti Ziemeļīrijai nākamo gadu laikā, nu, ņemot vērā to, ko mēs maksājam Eiropas Savienībai. Nu, šādu naudu mēs izdodam brīti viens die, dažu dienu laikā. Broka kungs, jāsaka, es labprāt izstātos no Eiropas Savienības, jo tad mana valsts būtu daudz brīvāka nekā šī korumpētā organizācija. Ļaujiet man pabeigt savu uzstāšanos uzstāšanos. Jāsaka, ka miera process turpinās, bet ekonomiski Ziemeļīrija ir stagnējusi, un ja mēs uh, ietaupīsim naudu, ko mēs nemaksāsim ES katlos, tad mēs varēsim uh, Ziemeļīrijā sasniegt vēl vairāk. Paldies! Daudzas kundze, pusotra minūte lūdzu. Lūdzu, izslēdziet mikrofonu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāras kundze. Eiropas Savienība ilgi ir bijusi draudzīgās attiecībās ar Ziemeļīriju, un es esmu patiešām gandarīta dzirdēt, ka Tā tas arī turpināsies. Ziemeļīrija augstu vērtē šo atbalstu, un mēs turpinām uh, strādāt pie uh, labklājīgākas un mierīgākas sabiedrības veikš, veidošanas. Mēs esam darījuši ļoti daudz pēdējo gadu laikā, lai mūsu sabiedrība būtu normāla un stabila. Tie, kas kādreiz piedalījās teroristu aktivitātēs, nav sasnieguši savus mērķus Un mums ir jāveido tāda valdība, kas būs pilnībā demokrātiska. Mēs dzirdam arī disidentu balsis par īrijas republikānismu, bet ir jāgarantē, lai politisti politiķi, kas ir demokrātiski noskaņot, uzvarētu. Mēs vēlamies izveidot cienīgāku, uh, labklājīgāku Ziemeļīriju, politiskā stabilitāte, demokrātisko institūciju efektīva funkcionēšana ir uh, galvenie stūrakmeņi, lai tas pārvērstos realitātē. Visi nesenie pētījumi pierāda, ka Ziemeļīrijas mm, palikšanu uh, apvienotajā karalistē atbalsta daudz vairāk cilvēku nekā tas ir bijis līdz šim, un īstenībā turpinot politiskās sarunas, uh, mēģinot atrisināt dažādas politiskās problēmas, arī valdības uh, funkcionēšanu. Jāsaka, eh, ka mana politiskā grupa vēlas normalizēt eh, valdības struktūras, racionalizēt lēmumu pieņemšanu un parūpēties, lai jaunā valdība būtu izaugusi saviem uzdevumiem. Paldies! Ir eh, zilās kartīts jautājums jums, Dodas kundze, jūs uz to atbildēsiet? Pusminūte, kungs, jums ir jautājumu uzdošanai. Diemžēl eh, jautājuma autors nav ieslēdzis mikrofonu. Vai tagad var dzirdēt? Docas kundze, jūs teicāt, ka cilvēki Ziemeļīrijā vēlas palikt apvienotajā karalistē, un eh, ja Natāla kungs tomēr uh, panāktu savu un apvienotā karalista izstātos no Eiropas Savienības, vai tad jūs joprojām tā domātu un, piemēram, eh, gribētu labāk izstāties, un, lai Dublina būtu jūsu galvaspilsēta? Ko tas viss nozīmē? Paldies! Sorry, there... Es atvainojos, šķiet ka šeit ir kaut kāda problēma ar mikrofoniem, saka Daudzas kundze. Paldies par jautājumu. Kādēļ uh, aizvien vairāk cilvēku vēlas, lai Ziemeļīrija paliek apvienotajā karalistē? Tas ir balstīts uz nesenajiem pētījumiem, kas neatkarīgi tika veikti Ziemeļīrijā. Vairāk cilvēku Ziemeļīrijā sev asociē ar Eiropas Savienību un uh, viņi sevi uzskata par ziemeļu īriem, un tas patiešām ir ļoti interesanti. Es neticu, ka šeit ir uh, kāda vēlēšanās atkal apvienot abas īrijas daļas, dienvidus un ziemeļus, un diez vai tas notiks agrāk par 2016. gadu, bet katrā gadījumā te mēs runājam par cilvēku demokrātisko izvēli, bet nu nekas neliecina par šādām atkal apvienošanās tendencēm. Paldies, bet nu laiks rādīs. Paldies, kolēģi! 2 minūtes gan zāles Pons kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs augstu vērtējam šo rezolūciju par miera procesu īrijā, izskatās, ka tas ir stagnējis. Mums ir morāla atbildība. Mēs nevaram pievērt acis uz notikušo. Mēs nevaram aizmirst to, kas ir noticis. Nevaram aizmirst šo konfliktu, slepkavošanu iemeslus reģionu dēļ tika nogalināts un bija bruņoti konflikti, bija kāds konflikts, kur laikā dzīvību zaudēja īpaši daudz cilvēku. Mums ir jāturpina miera process, ir jāvēršas pret radikālismu, mums ir jāparūpēs par sapratnes veidošanu. Un nevajag aizmirst, ja mēs uh, neatcerēsimies, eh, ja mēs dzīvā piemiņā neturēsim šo upuru cieņu, tad viņi būs vienīgie, kas būs eh, maksājuši šo augsto cenu par terorismu. Es gribēju teikt, eh, mēs šeit runājam par Ziemeļīriju un Spāņi vēlas, lai tiktu pielikts punkts nesodāmības politikai. Citādāk Eh, upuri tiks sotīti divreiz, eh, gan par teroristu nodarījumiem, gan arī mm, ar to, ka šie noziedznieci netiek eh, sodīti. Terorisms prasīs tūkstošiem cilvēku dzīvību, ir jāizveido Eiropas tiesību harta upuriem, lai teroristi atzīst savus nodarījumus, lai viņi lūdz piedošanu un lai visi e, izdarītie noziegumi tiktu izmeklēti un lai mēs ar e, cieņu attiektos pret teroristu upuriem. Dāmas un kungi, nesodāmība ir uh, tā kā otra nāve terorisma upuriem. Mēs nedrīkstam pieļaut nesodāmību arī uh, Ziemeļīrijā. Nē, priekšsēdētājs kundze, šeit nekas netiek teikts rezolūcijā par teroristu upuriem. Nu šķiet, tie ir meli. Paldies. Paldies, kolēģi. Redo Atondo pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāris kundze. Jāsaka, jāievēro arī īru tiesības un jāatminas, kādu lēmumu viņi ir pieņēmuši šī procesa laikā. Jāatceras, ko teica Indira Gandijs, tā tad eh, nav ceļos brīvība, brīvība pati ir ceļš un uh, miers pats ir ceļš. Uh, Un mums ir jāpalīdz uh, īrijai, Ziemeļīrijai šajā procesā. Mums ir jāizrāda sapratne ar upuriem, mums ir uh, jāsaprot, ka šis ceļš uz mieru ir ļoti garš un sarežģīts. Mums ir jāizrāda politiska solidaritāte un atbalsts Ziemeļīriem. Ir jāparūpējas, lai kopienas samierinās. Tas ir iespējams tikai pateicoties integrētai sabiedrībai. Mēs uzskatām, ka šis grūtais ceļš uz mieru un samierināšanos ir jāsoļo ar Eiropas atbalstu. Nu, pastieties uz mieru Basku zemē, pateicoties Eiropas Savienības atbalstam, mums izdevās daudz ko sasniegt, un es domāju, ir jāpieprasa, lai visas partijas, visas puses Ziemeļīrijā vienotos par konsensusu, lai mēs visi nenovirzītos no šī garā eh, ceļa uz mieru. Paldies! Demis Mākerkungs, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze, un es pats neesmu no Ziemeļīrijas, bet es labprāt uh, uz šo valsti uh, dodos. Vakardien bija uh, atceres diena Diksmudē, Beļģijā par godu pamieram. Uh, Un jāsaka, ka diksmuda ir tāds kā simbols nevajadzīgai vardarbībai, un tas ir kliedziens pēc samierināšanās, cieņas, mierīgas konfliktu risināšanas. Un pa, jāsaka, ka līdzīgas vēlmes noveda arī pie miera Ziemeļīrijā. Jāsaka, ka Flandrijā Mūsu politiskie līderi daudz strādāja pie samierināšanās. Mēs ceram, ka Ziemeļīrija un Dienvidīrija darīs tāpat, bet, diemžēl, miers nekad nav pašsaprotams un tie šķēršļi, kas atrodas ceļā, mums rada bāžas. Es gribu teikt, ka ir jāparūpēs par ilgtspējīgu mieru Eiropā. Uh, Ziemeļīrijas miera process mūs visus iedrošina, tas var kalpot par paraugu visiem citiem neatrisinātiem konfliktiem ārpus Eiropas, bet arī Eiropas teritorijā. Nu, kaut vai padomāsim par miera procesu Basku zemē. Paldies! Köszönöm képviselő úr, Biedel Kátrin képviselőasszony következik. Paldies, un tagad vārds Berdēres kundzei. Paldies, un sveicu komisāri Ziemeļīrijas cilvēki ir nogājuši gāru ceļu kopš 97. gada lielās piekdienas līguma, un mm, tagad vairs nav vardarbības, un ir politiskās iestādes, kas darbojas, un tur ir pārstāvēti visi politiskie mm, klani, un kā teica Čērčils, ka mm, karš nekad nav labs risinājums, un ir. Uh, labāk virzīties pretī mieram, un uh, daudz uh, soļi ir tik, tikuši tikti spērti, lai būtu iekļaujošs un ilgstošs miers. Un, Te ir runa par mieru uz viņu nosacījumiem, bet joprojām ir neatrisināti jautājumi, lai pilnībā ieviestu miera nolīgumu, un šie šķēršļi ir jānovērš, un uh, jānovērš šīs eh, šķelšanās, kas pastāv, jo īpaši mācību un mājokļu jomā, un lai jaunieši netiktu spiesti um, dzīvot ar. Um, ehm, Mm, kriminālu dzīvi, un mēs eh, cīnāmies par šiem jaunajiem cilvēkiem, lai viņi nepievērstos vardarbībai. Ziemeļīrijas miera programma ir turpinājusi spēlēt nozīmīgu lomu, lai veicinātu kopienu samierināšanos, un turpmāko piecu gadu laikā Eiropas Savienībā ir jāturpina palīdzēt likt pamatus patiesam un ilgstošam mērķim Mēs reģionālajie fondi arī ir snieguši savu atbalstu, un mēs veicam visus iesaistītos šajā programmā, un mēs atbalstām šos pūliņus, un mm, ir jārunā, jāplāno un kopīgi jāstrādā, un tieši tam mums ir jāceļ kopīga sabiedrība Ziemeļīrijas tautai. Paldies, un tagad vārds Riadas kundzei. Um, Īrijas miera procesu atzīst visā pasaulē, un tas kalpo par iedvesmu un cerību visiem tiem, kuri cenšas atrisināt savus problēmas, neraugoties uz panākumiem, tomēr process ir jāstiprina un jāatrisina neatrisinātais. Visas mm, vienošanās daļas ir jāievieš, un tāpat arī īru valodas akts ir jāievieš, un te ir tāds. Mm, Mm, lai nebūtu eh, sapratnes trūkums par īru kultūru un problēmu. Un bija tiešām liela nožēla, ka mūsu priekšlikumi netika ieņemti vērā, kaut tas tie bija vērsti uz kompromisu, un es esmu pārliecināta, ka mēs varam virzīties pretī risinājumam ar Eiropas Savienības, ar Eiropas parlamentu atbalstu. Paldies, Tagad Evansas kundzei vārds. Paldies priekšsēdētāji komisārs kundze. 2012. gadā Eiropas Savienība ieguva Nobel miera prēmiju un sešu ga, mm, desmitgažu laikā ir Mm, centusies stiprināt mm, cilvēktiesības un demokrātiskās tiesības Eiropā, bet es eh, esmu pārliecināta, ka Eiropas Savienība var spēlēt lielāku lomu, lai novērstu konfliktus un viestu mieru. Mm, un eh, par spīti eh, pozitīvajiem spartajiem soļiem pēdējo gadu laikā miera process Ziemeļ īrijā tomēr vēl nav noslēdzies un jāturpina. Ir bijuši sasniegumi saistībā ar mm, vardarbības novēršanu un pušu samierināšanu, savešanu kopā un mums ir jānodrošina ilgstošs miers un tām ir nepieciešamas ilgstošas pūles, tāpēc es miera programma un es darba grupas darbs ir bijis tik vērtīgs un mm, mums arī parlamentā ir jāparāda kolektīvā grība, lai sasniegtu ilgstošu mieru Ziemeļīrijā. Mums jāsniedz arī praktiskais atbalsts, lai to sasniegtu. Paldies! Klūnes kundzei vārds jūsu rīcībā minūte 30. Paldies priekšsēdētāji, paldies eh, komisāres kundzei par paziņojumu un par šo atbalstu Ziemeļīrijas miera procesam. Patiešām man bija tas prieks pašai doties vizītē un iepazīties ar projektu īstenošanu, bet ir tiešām vērtība, kādu šie projekti sniedz kopienās, un jo īpaši, ka tiek atbalstīti jaunieši, kuri kļūst par vardarbības upuriem dažādu iemeslu dēļ vai fiziskiem upuriem, vai arī, ka viņi tiek iesaistīti konfliktā un nonāk cīņā cietumā savas pārliecības dēļ. Un um, varbūt viņi varēja arī nenonākt šādā situācijā, bet, nu, katrā ziņā darbs praksē uz vietas ir ļoti pozitīvs un esmu gandarīta, ka tas tā notiek. Šajā nedēļā ir intensīvākas sarunas Belfāstā, lai sasniegtu vienošanos par galvenajiem jautājumiem. Uh, un ir gan šie strupceļa jautājumi, kas nevirzās uz priekšu, bet neaizmirsīsim labās lietas, kas īru valdībā ir tikušas veiktas, turpināsim ar viņiem sadarboties un ar visām citām pusēm, lai nonāktu pie vispārējas vienošanās. Mm, kas nāk pa labu cilvēkiem visā īrijā, un mums būs jāskatās pagātnē un pagātnes mantojumā, un tikai tad mēs varēsim uh, atgriezt taisnību upuriem un to mantotājiem. Un, um, tiek saprast, ka mums ir tik ļoti daudz, kas iegūstams, ja mēs kopīgi strādājam, bet mēs tik daudz zaudētu, ja to nedarītu. Un tas arī šajā zālē atskanēja. Mēs uh, turpinam virzīties uz priekšu, turpināsim to darīt. Paldies visiem par atbalstu, aicinu visas puses kopīgi strādāt mm, īrijas uh, labā. Paldies, vārds Dansa kundzei, viena minūte trīsdesmit kungam. Liels paldies! Es nebiju domājis dzirdēt šādu vārdus, ka tā ir jūs, mana valsts un ne jūsu, un tas Mm, sasaistās arī ar to, ka bija instrumentāla ASV iesaistīšanās šajā procesā, un es vēlētos atbalstīt mm, šo rezolūciju un to, ka lielās piekdienas līguma punkti ir pēc iespējas ātrāk jāievieš, un es priecājos, ka es strādāju leiboristu vidū mm, Ziemeļīrijas jautājumos, un ir jā. Ja, jānodrošina tas, ka mm, attiecīgās varas atbilstīgi darbojas un pūliņi ir tā vērti. Un galvenais šajos mm, darbos ir, lai katram būtu savs vārds sakāms tajā, kā mm, organizēt kopienas. Tagad jaunas paudze ir kopš lielās piekdienas līguma un ir Un ir, nav vairs tas, kas bija pagātnē, kad bija bumbas un uh, lodes un tā tālāk. Un um, tieši šis miera process var parādīt to, cik labi ir, ka politiskā ceļā var nonākt pie miera, bet nevar mm, turpināt uh, Mm, nepareizi. Mums ir jānodrošina tas, ka jaunā paudze arī redz to, ka politiskais process ir labāks nekā citas alternatīvas un ir jāvēlas sēsties pie viena galda ar politiskajiem oponentiem un aicinu visus politiski, emocionāli un finansiāli iesaistīties un sniegt šo ieguldījumu jaunajām paudzēm kā vislabāko un viskaistāko Eiropas daļu. Dánszképviselő úr um, elfogadja. Paldies. Dansa kungs, vai jūs piekristu uzklausīt zilās kartītes jautājumu? Jā, es vēlētos uh, pateikties jaunajam deputātam par viņa komentāru. Tas bija ļoti liederīgs un es arī vēlētos teikt, ka Ziemeļīrijas cilvēki ir ļoti dziļi pateicīgi par atbalstu, kāds ir ticis sniegts. Viņi nav ieņēmuši tādas stingras pozīcijas, vienmēr šaubījušies par šīs iestādes spēku, un Brokkungs jums taisnība, jo Brokkungs nav šeit, bet mm, es nezinu, vai Briti sūtītu naudu uz Ziemeļīriju, nu es gribētu redzēt, kā tas notiks, un es vēlētos tiešām šeit godināt Žaku Deloru un Matīsu, kuru. Mm, Viņš bija pirmais komisārs, kurš virzīja uz priekšu šo miera procesu un sniedz savu ļoti lielu ieguldījumu. Paldies jums tagad. Es vēlētos aicināt deputātus izmantot zilo kartīti, lai uzdotu jautājumus un lai varētu reaģēt un atbildēt uz jautājumiem, jo visvēlties atbildēt, jo jautājums jau īsti neizskanēja. Mm. Nākamais runātājs ir Žitņānskas kundze. Liels paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi par spīti Un neraugoties uz to, ka lielās pieejas līgums tika pārakstīts, mēs tomēr redzam, ka ir protesti, demonstrācijas, kas izplatās, un tāpēc Ziemeļīrijas miera procesam vajadzētu atrisināt konfliktu pēc iespējas ātrāk, jo tikai tā mēs varam atrisināt un novērst vardarbības atbalstu rezolūciju, un esmu pārliecināta, ka miera process turpināsies bez vārdarbības. Šie pasākumi ne tikai veicinās sociālo un ekonomisko attīstību Ziemeļ īrijā, bet arī nodrošinās drošu un uh, labklājīgu nākotni. Paldies! Tagad Pīcolas, Pikolas kungam vārds minūte 30 jūsu rīcībā. Sveicu! Komisāri, šeit ir ļoti svarīgi nolīguma Erdut un Dayton eh, līguma, kas pielika punktu karam Bosnijā, Hercegovinā un manā valstī. Tur ir līdzības, un tie noteikti sniedz ieguldījumu mieru procesam. Erdo eh, līgums arī nodrošināja mieru visā teritorijā, bet Daytonas līgums neredīja jaunu funkcionālu valsti. Donavas lejas tecē Horvātijas pusē teritorija ievērojami mainījusies, situācija ir mainījusies, un divi trešdaļa sērbu iedzīvotāji palikuši dzīvot šajā zonā. Kā piekdienas ligumā arī šeit runa ir par vin-vin situāciju. Varbūt arī Maska un Kija varētu iedvesmoties no šīs situācijas. Paldies! Vārds Tarabēlas kungam. Paldies, priekšsādātāji. Es vēlējos piedalīties debatēs, tāpēc, ka Šodien tiek runāts par reliģiskajām kopienām, kuras nevar viena otru ieredzēt ne acu galā, bet nu, tad es domāju par Bagdādu. Un pirms desmit gadiem es sāku aktīvāk interesēties par mm, aktualitātēm, tad bija. Uh, Mm, arī runa par Belfāstu, un šis miera process ir vainagojies panākumiem līdz šodienai. Tas arī tika atgādināts, ka tā ir minoritāra grupa, kas vēlas, eh, lai konflikts atsāktos. Tāpēc mēs vēlamies atbalstīt šo rezolūciju un arī pašu procesu, kas ir garš un sarežģīts. Un noslēgumā es vēlētos teikt, ka miers nekad nav galīgi panākts. Tas vienmēr ir uh, Mm, procesu un neraugoties uz panākumiem, kas sasniegti, un īrijā ir situācija nomierinājusies, un mm, mēs te esam 28 dažādas valstis, bet nu, mūs skār tas, kas notiek kaimiņos, un šī iemesla dēļ ir jāturpina, process komisijā ir jāturpina savu pūliņu, un ceru, ka eh, viss ies pareizā virzienā un konflikts neats mm, sāksies par spīti minoritātes vēlmēm. Paldies! Köszönöm képviselő hozzászólását ezzel a... Paldies! Un runātāju saraksts līdz ar to ir izsmelts, un tagad uh, ir laiks brīvajam mikrofonam. Maginesa kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāres, kundze par uz to, ko svērt palielināt Eiropas Savienības lomu Ziemeļīrijas miera procesam. Paldies kolēģiem, kas nav no Ziemeļīrijas, bet kas piedalījās debatē. Tas bija ļoti cieņpilni, mm, jo attiecās uz uh, cilvēku dzīvi un labklājību. Un es vēlētos mm, uzsvērt to, kāpēc mums ir vārds impēs mm, mūsu rezolūcijā, un te nav runa par kaut kādu sabrukumu, un um, tas ir vienkārši tāds posms un uh, politiskā atbildība pusēm, partijām un e, īrijas republikā un apvienotajā karalistē mūs izvest no šī strupceļa. Un es esmu bijusi tur tuvu Ziemeļīrijā un es katru rītu modos klausoties par briesmīgām ziņām, par nogalnētiem bērniem, mātēm, tēviem, šausminošus stāstus. Un mani bērni nemaz nepazīst šādu īriju un es nekad nevēlos, lai šāda īrija atkal atzimtu un tā ļoti svarīgas debate un paldies jums par to to. Paldies! Vērts Bilbao kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos no savas puses arī sniegt ieguldījumu šajā rez rezolūcijā, jo es ticu taisnīgumam, ticu dialogam, samierināšanai, lai varētu atrisināt vardarbīgus konfliktus. Es eh, redzu ļoti pozitīvu Eiropas lomu šajā miera procesā, jo tas sasauc ar Eiropas Savienības pamatvērtībām un tiek arī atzīt, ka eh, Eiropas stabilitāte nav vienas valsts eh, problēma. Ir jānodrošina sadarbības ar mums visiem, lai arī mēs visi varētu atrisināt komisārijas ar, ar programmas pārvaldītājiem, lai šī pieredze mums ļautu arī pielikt punktu negatīvajai vardarbībai un konfliktiem. Aicinu Eiropas institūcijas arī īpaši pievērst uzmanību mieru procesam ir jā. Un lai arī Basku zemē arī tiktu ievērots mēs. Liels paldies! Paldies, priekšsēdētāji, uzskatu, ka rezolūcija ir ļoti svarīga, saka Bauns kungs. Šis ir ļoti svarīgs uh, uh, līgums, kas ir jāīsteno. Es vēlētos pateikties komisijai Pateicos reģionālajai attīstības komitejai. Viņa teica, ka viņi arī turpinās risināt šo uh, procesu un atbalstīt miera procesu kopumā. Eiropas ieguldījums šeit ir ļoti svarīgs un arī, jo svarīgi ir vardarbība konflikta atrisināšana šīs rezolūcijas projekts, uh, ko atbalsta politisko grupu vairākums arī. norāda uz to, kā ir jāskata problēmas padziļināt, ja vēlamies tās atrisināt. Es vēlos aicināt komisiju iesaistīties un palīdzēt atrisināt ļoti sarežģīto konfliktu arī Bāsku zemē. Tieši šādā pat veidā arī mēs visi varam būt eh, no tā ieguvēji. Liels paldies! Priek... Paldies! Pēdējā brīdī, kungam vārds. Thank you. Paldies vēlos izteikt arī savu abrīnu par politiķiem, kas ir pauduši briedumu un bijuši ļoti drosmīgi, lai pieliktu punktu šim šausmīgajam konfliktam. Es tiešām abrīnoju visus, kas tur piedalījušies, lai atrisinātu šo konfliktu, lai nodrošinātu taisnīgumu. Cilvēki grib zināt, kas ir noticis un atsaucos uz taisnīgumu. Šo 21 grupu ģimeni, kas ir, gā, kur locekļi gājuši bojā Birmingemas uh, sprādzienos, viņi joprojām nezina, kas ir noticis ar viņu radiniekiem. Uh, un neviens nenāk klajā ar patiesību. Es aicinu visus, visas īrijā, politiķus, lūdzu, jūs vēlties runāt ar mani, tad lūdzu vērsieties pie 21. grupas, palīdziet šiem cilvēkiem, lai viņi labāk saprast, kas notika šajos sprādzienos, un es tiešām uzskatu, ka šis ir lielisks panākums, un lai ties jūs uzsvētī. Köszönöm képviselő úr, Doc képviselő asszonynak. Paldies, Dacskundze. Jā, es vēlos teikt Dodas kundzei, ka viņai nav iespēja uzdot zilās kartītes jautājumu brīvā mikrofona procedūrā, un jums jau bija iespēja izteikties iepriekš. Tagad nevar vēlreiz jums dot vārdu. Atvainojiet man par to. Jakobčič kungs pēdējais runātājs lūdzu. Mīra nema alternatīve. Dialog. Paldies različitost življenja bogatstvo. Dialogam nav alternatīvu, mieram arī nav alternatīvas. Atšķirība ir spēki, un arī iecietības spēks ir termins, kas bieži vien tiek izmantots, un tika daudz arī izmantots teritorijā, kur dzīvo jēs, un jūs zināt, kur notika kur notikās. Un šodien novērojams lingvistiskā neiecietība. Es domāju, ka, taču redzu, ka Ziemeļīrijā cilvēki ir drosmīgi, Eiropas Savienības institūcijas arī ir drosmīgas, tas darīs ļoti daudz Ziemeļīrijas interesēs. Un šīs rezolūcijas mērķis ir tieši šāds. Mēs vēlamies izcelt un godināt uh, drosmīgus cilvēkus, kas cīnās par uh, iecietību, mieru miera procesu Ziemeļīrijā. Atbalstu šo rezolūciju, aicinu kolēģis arī atbalstīt to. Paldies! Vēlos informēt kolēģus par to, kā mums ir šīs rezolūcijas projekts, un pirms diskutējam par rezolūciju, vēlos šeit sveikt komisāri viņas jaunajā amatā un vēlos dot vārdu uh, kolēģei, kas ir bijusi priekšēdē eh, parlamentu kolēģi, tagad eh, komisāra. Vispirms vēlos arī pateikties jums par izteiktiem komentāriem. Es vēlos pateikties Eiropas parlamentām par sniegto iespēju man izteikties Eiropas komisijas vārdā šajās ļoti svarīgajās debatēs. Lielākā daļa deputātu arī to norādīja. Eiropas miera programma ir ļoti svārīga programma. Tā ir uh, unikāla programma Eiropas struktūra fondos. Piekrītu visiem par to, ka miera stiprināšana, samierināšana nozīmē arī, ka tiek veicināta ekonomiskā izaugsma un nodarbinātība. Uh, Tas ir arī tas, ko mēs vēlamies panākt ar šīs programmas starpniecību, radīt ļoti pozitīvu perspektīvu, jo īpaši jaunajām paudzēm jāstabilizē ekonomika, mums ir jāatveseļo ekonomika. Kā teica jau daudzi no jums, protams, ka ļoti sāpīgi redzēt tagad, 25 gadus pēc Berlīnas mūra krišanas, ka joprojām ir sienas, kas šķēļa sabiedrības Belfāstā, Eiropas projekti ir spēlējuši savu lomu un šo gadu laikā, laikā arī norādījām, ka tautas nācijas var nākt kopā un šķērsot uh, robežas un atšķirības. Tādēļ arī uzskatām, ka Ziemeļīrijas vadītāji, Japānās karalists un īrijas valdības var pilnībā rēķināties ar Eiropas komisijas un manu personīgu atbalstu, darīt visu, lai atrisinātu vēl atvērtos eh, jautājumus, nodrošināt ilgspējīgu mieru. Es eh, nepacietību gaidu iespēju arī tuvākā nākotnē apmeklēt šo reģionu. Tā ir mana personīga prioritāte, komisijas prioritāte problēmai, un es arī neizvairīšos no basku problēmas jautājuma, ko uzdeva vairāk deputāti, ja es varu izteikties savā valodā. Eiropas komisija rīkosies Ziemeļa īrijā uh, pēc abu valdību apvienotās karalistes un Ziemeļa īrijas valdības lūguma. Taču, kad runājām par Basku zemēs uh, problēmu, tad tur tā nav. Tur Eiropa. Eiropas uh, komisija bija miera nesējs, un to tā arī redzēja abas puses. Vēlos arī sniegt jums konkrētus datus, un uh, pierādījums par to, ka komisija tiešām ir sniegusi savu ieguldījumu, lai modernizētu bāsku ekonomiku ar kohēzijas politikas starpniecību, jo īpaši. Un jo īpaši, kas attiec uz inovāciju, reindustrializāciju, jūs ļoti labi zināt, ka Bilbao ir pilsēta, kas ir gandrīz simtprocentīgi uzcelta, pateicoties Eiropas naudai, tā ļoti moderna pasaule, tu, uh, pilsēta un arī Bāsku reģionā ir uh, radīts ļoti daudz darba vietas, lai šim reģionām būtu tās, izveidots īpaša darba grupa task force, tad tas ir jālūdz padomē, jo padome uh, pieņem galīgo lēmumu šajā jomā pēc padomes eh, lēmuma komisija var izveidot šo task force. Šī pirmā reize, kad es uzstājos Eiropas parlamentā kā komisāra, man ir ļoti dīvaini, kad jūs uzrunāju šeit eh, no šīs eh, vietas, bet nu, tiešām liels paldies jums visiem par atbalstu. Köszönjük Kretu biztos asszonynak a... Paldies! komisārs kundzē, paldies par darbu un veiksmi jūsu jaunajā darbā. Vēlos jūs informēt, kolēģi, par to, ka ir priekšlikums rezolūcijai, kur parakstījuši, parakstījuši sešas politiskās grupas. Tagad noslēdzam debates. Balsojums notiks rītdien. Pedig eh, rátérünk a következő. Un tagad nākamais punkts mūsu darba kārtībā. Komisijas priekšsēdētājas vietniece, Savienības augstākās pārstāvs ārlietas un drošības politikas jautājumos